Good afternoon. Labdien, dāmas un kungi. Lūdzu, apsēdieties savās vietās. Welcome to the constitutive meeting. Sveicu jūs eh, attīstības komitejas konstitutīvajā sēdē. Saskaņā ar 14. Eh, pāntu pirmo punktu reglamentā man ir uzticēta šīs sanāksmes pagaidu vadība, līdz tiks ievēlēts komitejas jaunais priekšsēdētājs. Gribētu visus sveikt, īpaši manus draugus, kur ir ievēlēti atkārtoti, ar kuriem esam sadarbojušies daudzus gadus, un kuri e, iepriekšējā sasaukumā jau strādāja šajā komitejā. Un sirsnīgs veicu arī e, jaunos kolēģis, kas pirmo reizi ir pievienojušies šai komitejai. Šī ir ļoti interesanta komiteja un ir liels gandarījums tajā strādāt, jo mēs patiesībā varam uzlabot cilvēku dzīvi, cilvēku, kuri bieži vien dzīvo tālu no mums, uh, un bez mūsu palīdzības varbūt nemaz nedzīvotu vai uh, viņi būtu daudz sarežģītākā situācijā runājot par viņu veselību vai uh, uzturu. Tātad mēs varam tiešām būt gandarīti, ka esam kādam palīdzējuši. Un um, jums, kolēģi, noteikti šis darbs šajā komitejā noteikti būs arī interesants. Bet uh, laiks mums ir ļoti ierobežots, tāpēc uzreiz sāksim. Pasludinu šo sanāksmi par uh, atklātu. Uh, Kā jūs zināt, šīs sanāksmes galvenais mērķis ir uh, izveidot komitejas prezidiju, ievēlot priekšsādātāju un četrus priekšsādātāju vietniekus saskaņā ar 204. pantu reglamentā. Pirmkārt, uh, mēs ievēlēsim priekšsēdētāju, tad mēs ievēlēsim četrus vicepriekšsēdētājus. Uh, No politiskajām grupām esmu saņēmis uh, sarakstu ar aizstājējiem, kas piedalīsies balsojumā. Un tie ir sekojoši. Dievs Demēras kungs, uh, Gimnes Bekarīl kunga vietā, no Tautas partijas Kosovo kungs, Šoplin kunga vietā, no Tautas partijas Heiza kungs, Tīra kunga vietā, no Tautas partijas un uh, Rubika kungs uh, uh Prēdes kunga vietā no Tautas partijas. Tājas kundze aizstās Makēvānas kundze no sociāldemokrātiem, un man tiek teikts, ka Linda Makēvāna esot vēl Eirostar vilcienā un kavējot šo sanāksmi. Cerēsim, ka viņi varēs laicīgi ierasties. Prīnskie kungs, Enrika Kurero vietā no sociāldemokrātiem, Mansko kungs, Silva Pereira vietā no sociāldemokrātiem, Luka kungs, Kārskī kunga vietā no EKR, Lēzingas kundze Krisogonus vietā no Goja. Ja ir kādas izmaiņas šajā sarakstā, tad eh, politiskajām grupām vajadzētu par to uh, teikt tagad, pirms mēs. So. Tā tad. Tad tagad vēlēsim mūsu komitejas priekšsēdētāju. Kvorums ir 40% no deputātiem, tātad septiņi deputāti. Ir jābūt septiņām derīgām balsīm, lai to varētu izdarīt, un, un šeit mums ir vairāk kā septiņi deputāti šodien. Lūdzu kandidatūras priekšsādātāja amatam. Yes. Jā. Savas grupas vārdā, sociāldemokrāta grupas vārdā, es piedāvāju Lindu Maku Evanu kā šīs uh, komitejas priekšsādātāju. Viņa jau vairāk kā 15 gadus ir bijusi Eiropas parlamenta deputāte, un viņa varētu būt lieliska priekšsādātāja. Viņa ir strādājusi pie klimata pārmaiņu, vīdes jautājumiem, eh, izglītība attīstības valstīs, taisnīga tirzniecība, viņi arī ļoti labi var sastrādāties ar citiem. Šajā parlamentā viņi noteikti to turpinātu darīt šajā amatā. Jā. Vai ir kādas citas politiskās grupas, kas grib piedāvāt citus kandidātus? Nē. On behalf of Mr. Tad Makevanas kundzes vārdā, vai jūs varat teikt, ka viņa piekrīt savai izvirzīšanai? Jā. Vai jūs piekrītat? Jā, lūdzu. Esmu saņēmis mandātu no Lindas, jo viņa kavējas un varu viņas vārdā teikt, ka viņa pieņem savu izvirzīšanu. Uh, Viņa ir aizpildījusi finanšu interešu deklarāciju, viņa ir dēve pilntiesīga locekle un viņa pieņem to, ka viņu ievēl par komitejas priekšsēdētāju. The... Ņemot vērā, ka ir tikai viens kandidāts uh, komitejas priekšsēdētāja amatam, es aicinu Makavenas kundzi ievēlēt ar aklamāciju. Thank you, colleague. Paldies, kolēģi. Un tagad pasludinu, ka Linda Makēvana ir attīstības komitejas priekšsēdētāja un ievēlēta ar aklamāciju. Nodošu jūsu vārdā arī uh, viņai uh, apsveikumu vārdus, uh, kad satikšu viņu. Es gribētu nodot sēdes vadību Makēvānas kundzei, bet viņas nav klāt, un tāpēc es turpināšu sēdi vadīt un ielēsim tagad vicepriekšsādātājus. Of... Atgādināšu aizstājējus, kas piedalīsies uh, balsošanā. Šo sarakstu jau nolasīju, manuprāt, man tas nav jādara vēlreiz. Tad tagad uh, vēlēsim vienu pa vienam priekšsādātāju vietniekus un sāksim ar pirmo priekšsādātāju vietnieku. Lūdzu, eh, kandidatūras eh, priekšsādātāju vietnieku amatam. Jā, Veltra kungs. Ah. It's okay? Jā, tagad dzirdat? Es gribētu piedāvāt eh, Tautas partijas grupas vārdā pirmā vicepriekšsādātāja amatam Moris Ponga. Very much. Liels paldies. Moris, vai jūs piekrītat savai izvirzīšanai? D'accord. Jā, es piekrītu. Atgādināšu, ka kandidātam ir jābūt komitejas pilntiesīgam loceklim un ir jābūt aizpildījušam finanšu interešu deklarāciju. Vai jūs atbilstat šiem Uh, nosacījumiem. Case, the... Tā kā ir tikai viens kandidāts uh, komitejas priekšsēdētāja vietnieks amatām, tad es piedāvāju Pongas kungu ievēlēt ar aklamāciju. Linda. Huh? Ciao. Thank you, um, thank you, colleagues. Paldies, kolēģi, un es atvainojos, ka ieskrienu šeit pēdējā brīdī tiem, kuri vēl to nezina. Uh, Eirostar uh, vilciens kavējas jau visu dienu, līdz ar to daudzi no Britu salām ievēlētie deputāti tagad steidzas parlamentā uz savām sēdēm. Man ir liels gods, ka esmu ievēlēt par šo uh, Um, šis komitejas priekšsēdētāji mums ir daudz, kas jādara. Turpmākajos gados būs uh, tūkstošgads attīstības mērķu pārskatīšana 2015. gadā. Nākamais gads būs Eiropas attīstības gads, un es ar prieku gaidu mūsu nākamo tikšanos, kad varēsim runāt par mūsu um, sapņiem un plāniem un mērķiem. Bet šodien mēs nerunāsim, šodien mums ir jāievēl priekšsēdētāji vietnieki. Uh, Un uh, tagad nākamās vēlēšanas otrais komitejas vicepriekšsēdētājs, vai lūdzu es varētu uzklausīt uh, kandidatūras? Yes, yes, thank. Jā, paldies, Gerans kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu no savas puses jūs apsveikt eh, ar ievēlēšanu mūsu komitejas priekšsēdētājas amatā. Un, eh, lai strādātu efektīvi, tad es piedāvāju Pavo Vanunenu kandidatūru kā grupas vicepriekšsēdētāja eh, amatam, un viņš ir no Alda grupas. Paldies, Gērēns kungs, vai kāda cita politiskā grupa grib izvirzīt kādu citu kandidātu? Mr. Voinen, I... Voinen kungs, vai jūs esat klāt, vai jūs pieņemat jūsu izvirzīšanu? Yes, I do, madam. Jā. Um, I'd like to remind you that as a Atgādināšu, ka jums, kā kandidātam, ir jābūt šīs komitejas uh, pilntiesīgam loceklim un ir jābūt aizpildījušam finanšu deklarāciju. Vai jūs atbilstat šiem kritērijiem? Jā, kundze, es atbilstu kritērijiem. Liels paldies! Un šajā gadījumā mums ir uh, tikai viens kandidāts komitejas otrā priekšsādātāja vietnieka amatam, tāpēc piedāvāju ievēlēt eh, Vainen kunga aklamāciju. Well Un aicinu arī jūs tagad uh, ieņemt vietu šeit prezidijā. Okay. Labi, tagad pāriesim pie trešā priekšsēdētāja vietnieka ievērēšanas. Eh, lūdzu, kandidatūras. Mm -hmm. En nombre del GUE NGL eh, present... GUE NGL grupas vārdā gribētu piedāvāt eh, Krostas Krisogonos eh, kā trešā vicepriekšādātāja kandidatūru. Vai ir kādas citas kandidatūras no citām politiskajām grupām? Nav. No. Nē, tad. Uh, Krisogonos kungs eh, nevar šodien ierasties, bet viņš eh, rakstiski ir eh, piekritis viņa izvirzīšanai. Līdz ar to viņš ir apstiprinājis arī, ka viņš atbilst kritērijiem, ir grupas, es atvainojos, komitejas pilntiesīgs loceklis un ir aizpildījis finanšu deklarāciju. Vai mēs varam viņu arī ievēlēt ar aklamāciju? Vai tas ir pieņemams? Mēs varam pat viņam klāt neatsot aplaudēt. So the... Tagad pāriesim pie pēdējām vēlēšanām. Ceturtais priekšsādātāja vietnieks. Lūdzu kandidatūras. Mr. Luka. Lukas kungs. EKR er grupas vārdā es izvirzu uh, Nerģu divu. Does any other political group have an... Vai kādai citai politiskajai grupai ir kāda kandidatūra? Mr. Divo. Devas kungs. Uh, Kur jūs esat? Vai jūs pieņemat savu izvirzīšanu? Un vai jūs atbilstat kritērijiem? Esat uh, viltiesīgs loceklis un esat aizpildījis finanšu deklarāciju? Jā. Labi, tad ir tikai viens kandidāts. Vai mēs atkal varam viņu ievēlēt ar aklamāciju? And can I thank him as well? Un gribētu viņam pateikties par to, ka viņš tik labi atklāja šo sanāksmi un vadīja to tik labi, un viņš ir bijis, ja nemaldos, eh, trīs, tātad trīs termiņus par trīs sasaukumus eh, šajā komitejā biedrs. Paldies viņam. Līdz ar to ir ievēlēti vicepriekšsēdētāji. Trešās darbkārtības punkts ir sanākšņu grafika apstiprināšana atlikusiem 2014. gada Eh, termiņam, un eh, jaunajiem kolēģiem gribētu vienkārši pateikt, ka mūsu nākamā sanāksme būs 22. jūlijā, to jūs redzat sarakstā, trijos pēcpusdienā, tāpa vēl nav iedalīta, un arī informēšu jaunos deputātus, ka dažkārt mums ir jāsasauc papildus sanāksmes, bieži vien tās notiek Strasbūrā pirmdienas pēcpusdienā, bet jūs noteikti saņemsiet informāciju no sekretarāta par jebkādām papildus sanāksmēm. Bet katrā ziņā šis ir šā gada grafiks, un vēlāk rudenī mēs eh, pieņemsim mūsu darba kalendāru 2015. gadam. Vai jūs visi piekrītat eh, šim laika grafikam, šim darba grafikam? Jā? Ja? Nevienam nav iebildumu? Labi, liels paldies jums! Tad mēs apstiprinām šos datumus un ierakstiet to savās uh, dienas grāmatās. Un vēl viens paziņojums bija par nākamo sanāksmi 22. jūlijā, bet to es jau uh, pateicu. Un, um, uh, skatieties savos dokumentos, visi dokumenti ir pieejami jau iepriekš internetā, un ja jums ir uh, kādi jautājumi, tad jūsu rīcībā noteikti ir komitejas sekretariāts. Uh, viņi arī ieradīsies, uh, noteikti pie jums, stādīsies priekšā, tad, kad būs sanāksmes. Uh, Bet, ja jums ir jautājumi, noteikti vērsieties pie sekretariāta. Dažkārt eh, tikko ierodoties, eh, šķiet, ka viss ir svešs un nesaprotams, bet mums ir eh, sekretariāts gan šī komiteja, gan politiskajām grupām. Tātad nākamā sanāksme būs 22. jūlijā. Slēdzu šo sanāksmi, atvainojos par nokavēšanos, bet, kā jau teicu, nākamajā sanāksmī cerams mums būs laiks stādīties visiem priekšā un sākt eh, darbu eh, jau turmāko piecu gadu kontekstā. Paldies!